iestādes nosūtīja priekšsēdētājiem lūgumu atcelt parlamentāro imunitāti deputātam Rolandam Paksam krimināla likuma procedūras ietvaros saskaņā reglamentu. Šis pieprasījums tiek nosūtīts.